balsojumu notiks rīt. Tagad uh, Muskardīnī kundze ziņojums cīņa pret sieviešu dzimurgānu izkropļošanu Eiropas Savienībā. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka īpaši piemērots šajās debatēs ir tas, ka mums ir eh, no komisijas Mišela kungs klāt. Viņš vienmēr ir bijis ļoti atvērts, runājot par cilvēktiesību jautājumiem un eh, runājot par tragēdijām, kas eh, skara Āfriku. Tas, ka Mišela kungs ir pie mums šovakar, uh, um, ļauj man ticēt, ka komisija pievērsīs īpašu uzmanību problēmai, kas šobrīd skar ne tikai 28 Āfrikas valsts un citas uh, valsts, piemēram, tuvojos austrumos, bet uh, tā ir arī problēma, kas šobrīd pastāv arī Eiropas Savienības iekšienē. Pēdējos gados uh, imigrācijas eh, rezultātā šī prakse ir eh, izplatījusies arī Eiropā. Tūkstošiem eh, bērnu, meiteņu katru dienu riskē ciest no šādas prakses, kas eh, tam eh, nodarīs eh, milzīgi kaitējumu, tātad izkropļos viņu ķermeni, bet tur ir arī psiholoģiskas sekas, kas noteikti ir jāpiemina. Esam jau agrāk pauduši mūsu viedokli par šo jautājumu, un Dafne programma ir sniegusi finansējumu 14 projektiem, lai uh, apkarotu uh, seksuālo vārdarbību pret sievietēm, bet uh, šodien mēs uh, atkal runājam par šo jautājumu, jo šī parādība uh, vēl vairāk izplatās un nevis samazinās. Un mums ir jābūt pietiekam drosmīgiem un ir efektīvi jāizmanto uh, dažādi preventīvie mehānismi, piemēram, informācijas kampaņas, kas būtu vērstas ne tikai pret sievietēm imigrantiem, bet arī uh, pret viņu vecākiem, kur bērni varētu no tā ciest. Šeit mēs runājam par tādu uh, cilšu praksi, un šeit nav runa par reliģiju, un šī praksa neveicina integrāciju. Uh, tā liedz uh, jaunām meitenēm uh, veiksmīgi iekļauties, piemēram, Beļģijas sabiedrībā, uh, jo meitene, kur ir cietusi no šādas prakses, nevar normāli dzīvot viņu. Tā tad. Uh, ir cietusi, un tas ietekmē visu viņas dzīvi. Tas ietekmē viņu gan fiziski, gan psiholoģiski, un viņai būs ļoti sarežģīti atgūt normālas attiecības ar cilvēkiem. Viņi justīsies uh, savādāka šajā te sabiedrībā, kurā viņi dzīvo. Tur nav nekāda sakara ar reliģiju. Neskatoties uz mūsu reliģiju, ādas krāsu, uh, Mums uh, vajadzētu veidot labāku pasauli, labākā Eiropā. Komisāra kungs, es gribētu pateikties visiem komitejas kolēģiem, kas palīdzēja man sastādīt šo ziņojumu. Un es gribētu, lai Eiropā mēs saskaņotu likumdošanu visās dalībvalstīs tā, lai uh, sieviešu dzimumu orgānu izkrumpļošana uh, būtu krimināla noziegums visās dalībvalstīs lai sievietes e, tiešām varētu baudīt e, īstu līdztiesību ar vīriešiem, lai viņām e, nevarētu piemērot šādu kaut kādu īpašu praksi, lai viņas nevarētu padarīt par objektiem šādā veidā. Mums ir jāatbalsta arī um, migrāntu sieviešu um, tiesības mūsu sabiedrībā. Mums jāsoda jebkurš, kurš uh, izmanto šādu praksi. Uh, un uh, izstum šīs te uh, sievietes no mūsu sabiedrības. Tas ir uh, ziņojuma mērķis un uh, ceru, ka visi kolēģi varēja to izlasīt. Šis ziņojums ir aicinājums uh, veidot tādu Eiropu, kas apvienot savus pūliņus un cīnītos pret šo tiešām drausmīgo noziegumu, kas sagrāja daudz sieviešu dzīves. Paldies, Mišelkungs! Es gribētu jums pateikties ne tikai kolēģi, bet arī personīgi jums par uh, jūs teikto, jo es domāju, ka tas vērš uzmanību uz drāmu un būtībā arī skandālu. Es uh, patieši, uh, patiesi vēlos Muskardīnī kundzei pateikties par šo ļoti labo ziņojumu, par šo būtisko jautājumu. Tā ir cīņa pret uh, sieviešu izkropļošanu, sieviešu dzimumu orgānu izkropļošanu Eiropas Savienībā. Eiropas Savienība ļoti skaidri to ir nosodījusi gan Eiropas Savienība, gan arī trešajās valstīs ir teikusi, ka tas ir neakceptējami, ka šīs tradicionālās prakses pārkāp cilvēku pamatiesības un meiteņu pamatiesības uz uh, fizisku neaizskaramību. Un pilnībā piekrīt visam teiktajam ziņojumā, un tas jāievieš visās uh, dalību valstīs. Un visās dalību valstīs jārēģē ļoti skarbi. Un es gribētu teikt daudz skarbāk, jo tas nav akceptējams, un tas vispār ir neticami, ka tas vēl var eksistēt Eiropas Savienībā. Jānovērš šī prakse. Uh, gan Eiropas Savienība, gan trešajās valstīs. Mums jāraugās, eh, lai viss politiskais dialogs, kāds ir nepieciešams ar trešajām valstīm, šajā jautājumā būtu īstenots. Lai tās labi saprast mūsu uh, pozīciju. Es, piemēram, domāju, ka visā politiskajā dialogā, kāds mums ir ar jaunatīstības valstīm, var apstiprināt, ka katru reizi tas ir darba kārtībā. Un, piemēram, nesen Kampaura no Burkina Faso uh, prezidents man uh, zvanīja un teica, ka mēs tagad diskutējam par, uh, pu, par tādu punktu, mēs izveidējam uh, likumu, kas Burkina Faso to aizliegt ar likuma spēku. Un tas nav vienkārši, jo arī tur ir spēki, kas īsno šo praksi, un tas ir tāds delikāts jautājums daudzās valstīs. Bet tur bija šī vēlme virzīties uz priekšu, un es domāju, ka tas ir būtiski. Komisija regulāri atbrīvo komisijas fondus, lai Eiropā un trešajās valstīs atbalstītu projektus, kas profilaktiski darbotos pret sieviešu dzimumu orgānu izkropļošanu. Eiropā būtiskākais instruments, kas ir mūsu rīcībā, ir Dafne 3 programma, Tā atbalsta nevalstiskās organizācijas Eiropas Savienībā un tāpat arī uh, vietējās un reģionālās uh, iestādes. Cīnoties pret sieviešu dzimumu orgānu izkropļošanu kopš 1997. gada, Dafne līdzfinansēja 14 specifiskus projektus uh, veltītus šī uh, uh, jautājumu risināšanai 2,4 miljonu eiro ir izmantot. Dafne izmanto arī citus uh, iespējas, uh, vērš uzmanību, analizē situāciju valstīs, uh, uh izveido or, uh, prakses, apmaiņas pasākums, kā uh, varētu profilaktiski darboties pret uh, šo uh, izkropļošanu. Un, Mēs esam uh, izšķirīgi, lai atbalstītu uh, Dafnes programmas un šādus projektus ne tikai uh, profilakses uh, gadījumos un palīdzot upuriem, bet arī imigrācijas un patvērumu meklēšanas, kā arī krimināla uh, tiesību jautājumos. Tikko, kā, ja tas netiek runāts par šo jautājumu, tad uh, es uh, novēršos šeit no teksta, bet es teikšu tā, ka es esmu šokēts uh, Patiesi es esmu šokēts par dažu uh, valdību neaktīvu rīcību un dažu politiķu neaktīvu rīcību, jo tiem liekas, ka tā ir kultūras sastāvdaļa un ka nedrīkst vērsties pret to un vispār pieskarties tam. Man ļoti žēl. Cilvēki, kas ierodas Eiropas Savienībā, vismazākais būtu respektēt tos uh, likums, kāda ir Eiropas Savienības uh, valstīs. Es domāju, ka nevar būt tā, ka uh, tieslietās tiek pielietots divu ātrumu princips. Mēs uh, nekādā veidā šeit neietekmējam Eiropas Savienības spēju uh, uzņemt uh, patērā meklētājs. Bet, uh, manuprāt, es, tas ir skandāls patiesi, ka uh, runājot par kultūras respektēšanas un imigrantu kultūras respektēšanu, būtībā atsakās sodīt noziegums. Un es domāju, ka mums vismaz šis jautājums ir Eiropā jāatrisina. Un uh, tas ir jāpadara, un tas ir absolūti nepieciešams. Uh, nedomāju, ka tas atņemtu mums kaut kādā veidā spēju uzņemt iedzīvotājus. Sakot, šī ir mūsu konstatācija, šīs ir mūsu noteikumi, šīs ir mūsu vērtības, jūs tās respektējat. Bet, ja jūs tās nerespektējat, tad jūs esat ārpus likuma, un ja jūs esat ārpus likuma, tad jūs ir jāsod. Nu, tā bija mana parentēze. Es pilnībā piekrītu jūsu, teiksim, viedoklim par šo jautājumu. Un tagad Par palīdzību trešajām valstīm komisija uh, trīs uh, vir, um, virzienos strādā, lai novērstu sieviešu dzimorganu izkropļošanu. Tās ir izglītības programmas, politiskais, strateģiskais uh, dialogs ar uh, dalībvalstīm un otrkārt uh, Eiropas Savienība atbalsta uh, pasākums, lai uzlabotu situāciju nacionālās valstīs un lai mainītu nacionālā politiku, lai aizsargātu sieviešu tiesības un aizliegtu visas uh, kriminālas darbības. Treškārt, uh, tiek izglītoti politiski atbildīgie, vērsta viņa uzmanība un arī uh, uh, tiek veikts izglītības, uh, tiek atbalstīts izglītības uh, programmas. 2010. gadā būs vairākas šādas problēmas. Stokholmas programma 2010. un 2014. gadā rud, pavasarī tiks prezentēta un vēlos teikt, ka mēs strādājam arī aizsargājot upurus, gan sievietes, gan bērnus. Komisijai nav tāda īpaša programma izstrādāta, lai novērst sieviešu dzimumu orgānu izkropļošanu. Mēs atbalstam citas programmas, kas ir vērstas uz šo noziegumu novēršanu gan Eiropas Savienībā, gan arī ārēji. Paldies! Paldies! Balsojums būs rītdien par šo ziņojumu. Tagad pāriesim pie pēdējā šodienas darbkārtības ziņojumu, un tas ir Grāsa Mūra ziņojums - daudzvalodība, Eiropas priekšrocība un kopīgi veicams uzdevums. Lūdzu, referentam vārds. Paldies, priekšsēdētāji.